esat viens no vecākajiem deputātiem šajā parlamentā. Un tiešām man jūs pietrūksiet, ja jūs aiziesiet, bet es joprojām saku jā. Bet turpināsim. Skot Keito kundze, paldies priekšsēdētāji. Nedēļas nogalē premjerministra atkal mēģināja nodrošināt balsojumu par eh, viņas eh, darījumu. Uh, Un galu galā eh, viņu pievīla daži eh, ļaudis, kas ir minoritāte no viņas pašas eh, minoritātes. Bet galu galā demonstrācijas par 50. pānta atcelšanu parāda, ka Eh, noskaņojums valstī ir mainījies. Nu, briesmīgs eh, nākotnes perspekt, briesmīgi nākotnes perspektīva, ja eh, Lielbritānija sāktu piedalīties Eiropas Savienības vēlēšanās. Tā arī gal galā ir sākuši baidīties no cilvēkiem. Mūs nevarēs apklusināt pretestība Brexitam pieaug arvien vairāk, un mēs gaidām, ka parlaments nosūtīs lēmētiesības atpakaļ mums, Mēs esam pārliecināti, ka valsts nobalsos par to, lai mēs paliktu Eiropas Savienībā. Paldies, Andersons kundze. Un, ja šī ir jūsu pēdējā uzstāšanās, tad došu jums papildus 33 sekundes. Īrijas republikai nav nekāda prieka eh, atgādināt. Mēs jau jums to teicām pirms referenduma. Uh, Mēs bijām Londonā un sacījām Britu valdībai, ka kaitējums, ko nodarīs Brexits mūsu salai būs milzīgs, un mums bija taisnība. Mēs rīkojām kampaņas, lai ziemeļi paliktu Eiropas Savienībā. Nevis tāpēc, ka mēs ļoti mīlam šo vietu uh, vai uh, dažas no politikām, bet tāpēc, ka mēs zinām, ka kaitējums, uh, ko Brexits nodarīs mūsu uh, salai, un mums bija taisnība. Un vēl svarīgāk, vairākums ļaužu ziemeļos mums piekrita. Un sarunu sākumā Mēs jau brīdinājām visus, kas ir iesaistīti, realizējot Britu sarunu taktikā. Es ļaušu jums izvērtēt, cik ļoti lielā mērā mums bija taisnība. Viņu, nepra, viņa iedomība faktiski ir novedusi mūs bezdebeņa malā, uz kuras mēs pašlaik stāvam. Brexits ir tic aprakstīts kā nebeidzams seriāls un nebeidzama jautājuma virkne. Bet faktiski atbildi ir ļoti vienkārši īrijai un iespējams arī Eiropas Savienībai no šī haosa, mm, izkļūšanai no šī haosa. Lielās piekdienas vienošanās to atbalstīja daudzi, un tas faktiski arī ir izcinājums. Priekšsēdētāji Tūs Atcerieties paziņojumu 2017. Eh, gada aprīlī. Beidziet dramatizēt jautājumu. Ja mēs eh, novāksim robežu, novāksim arī problēmu, un tas, lūk, būs plāns īrijas vienotībai, balstoties, eh, protams, uz piekrišanas principu. Paldies! Pāksas kungs uz pusotru minūti. priekšsēdētāji. Eiropas vadītāji arvien vairāk atvirzās no Eiropas valstu vēlmēm. Viņi arvien vairāk uh, izsakās par labu globalizācijai. Tā ir tāda sava veida ideoloģija, un visa Eiropas Savienības politiskā sistēma nespēja pretoties šai ideoloģijai kur par, vis, par katru cenu tiek aizsargāti lielie uzņēmumi, un tas nāk eh, par sliktu pat valstu robežām. Šāda globalizācija ar negatīvu ietekmi videi, kas padara nabadzīgāks mūsu valstis un eh, pat eh, mazina tiesiskumu. Pilsoņi vairs nejūtas kā savās mājās viņu valstis tiek privatizētas, to dara politiskā elite un pilsoņi būtībā jūtas atstumti. Desmitiem miljonu eiropiešu stāv nabadzības priekšā. Miljoniem bērnu aug ģimenēs, kas dzīvo ļoti nestabilos apstākļos. Mums ir jāstājas pretim šādai politikai. Mums ir jācīnās ar globālismu, un tas jādara ātri. Paldies! Beigungs, lūdzu, minūte. Paldies! Emanuēlam Makronam patīk preskonferencēs teikt, ka Eiropiešu aizējuma tirsniecības ziņā ir naivi, bet tomēr viņš ir parakstījis pēdējo Eiropa padomus vienošanās tekstu, eh, secinājumu tekstu, lai gan tajā viss ir norādīts un viss norādīts, kas ir pret tam. Tur, piemēram, ir norādīts, ka Eiropas Savienībai būtu jārīkojās pret netaisnīgu trešo eh, valstu rīcību, bet vienlaicīgi Pat tiek runāts par to, ka jāizmanto tirzniecības aizsardzības pasākumi. Tas ir ļoti labi, bet vienlaikus tiek runāts par to, ka būtu jāslēdz arvien vairāk brīvās tirzniecības eh, līgumu un jādara tas ar atvērts tirzniecības veidu un eh, jācīnās visu veidu protekcionismu. Un eh, tas tikai patīk amerikāņiem un ķīniešiem, kas izpērk mūsu uzņēmumus. Uh, Un būtībā Eiropas eh, valstis ir nonākušas tādā nepatīkamā vietā starp Amerikas āmuru un Ķīnas laktu. Eiropas Savienība nav aizsargāta teritorija. Tā ir vieta, kur ASV un Ķīna dara visu, ko grib, lai aizsargātu savas intereses. Paldies! Paldies, un tālāk Hukenkungs uz vienu minūti. Paldies. Daži uh, salīdzināja uh, mēs uzstāšanos Eiropa padomē pagājušajā nedēļā ar Minhenes uh, eh, misiju. Taču uh, runājot par to, cik ļoti dziļas ir uh, sabiedrības dusmas, nu, tas ir salīdzināms uh, ar uh, vēstures mācībā. Un Eiropas uh, pilsoņi uh, Viņiem sen ir apnicis, ka me, meli tiek izmantot, lai būvētu uh, super e, Eiropas valsti, un ja jūs esat pašapmierināti un uzskatāt, ka e, Britu balsojums pret e, Eiropas Savienību ir bijis tikai mm, demonstratīvs balstojums, jūs kļūdāties, jūs zaudēsiet pašus savus cilvēkus. Uh, jo daudzi cilvēki brēc pēc pārmaiņām un uh, vairo eiroskeptiķu rindus, un uh, e, supervalsts e, uh, sapnis ir sadragāts. Grostēts kundze uz vienu minūti. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšstādājs kundze. Es um, nerunāšu tik ļoti daudz par Brexit. Uh, Brexit ir. Uh, Eiropas Savienība tā kā uh, gūstekni saņēmis, tā ir patiesa uh, Britu politiskā krīze, bet tas skara mūsu pilsoņus, mūsu uzņēmumus. Un šīs uh, pretrunas uh, visu apgrūtina. Ir pienācis laiks ātri atrisināt šo situāciju. Eiropa padomu ir runājis arī par izaugsmi un Eiropas Savienības nākotni, īpaši uzsvarota mākslīgā intelekta uh, iespējas, mums ir eh, jāatgūst eh, vieta šajā jautājumā, lai nodrošinātu mūsu nākotni. Ķīna ir vadošā loma un mums ir ātri jārīkojas. Es ļoti atzinīgi vērtēju dzinēja lomu, kādu Francija ir uzņēmusies šajā eh, jautājumā. Uh, gan politika ir pieņemta par šo jautājumu, taču ir arī tādi pretrunīgi punkti. Es ļoti labprāt uzkrāsīju Junkura kungu. Viņš teica, ka Eiropa nav jāpiedāvā, bet te jābūt ir atvērtai. Tagad par klimata jautājumu mērķi nav pietiekami. Parlaments ir ambiciozs mērķis līdz 2050. gadam noteicis un ieteicis mūsu um, dalību valsts Nils uh, klausa mūs, kad tās atmodīsies. Paldies, priekšstādājs kundze! Minutes, Rodrīgas kundze, divas minūtes, lūdzu. Eiropadoms prezidentkungs, Eiropas komisijas priekšsēdētājkungs. Eiropadome pavasarī bija pēdējā pirms Eiropas vēlēšanām. Jā, mēs daudz ko sagaidām no Eiropadomas. Pirms 20 gadiem mēs varējām noteikt lielu plānu, kā rīkoties attiecībā uz globalizāciju. Tas bija Lisabonas darba kārtības jautājums, un tam sekoja Lisabonas līgums. Un tagad jārunā par Eiropu pasaulē. Jā, pasaule daudz mainās. Ja runājam par Ķīnu, tad uh, jāsaka tas, ko tikko teicām. Jā, mēs vēlamies strateģisku partnerību ar Ķīnu, taču tādu, kas darbojas divos uh, virzienos un respektē mūsu vērtības. Uh, Tāpat arī mēs zinām, ka cīnīties pret klimata pārmaiņām un a, veicinot a, ilgspējīgus attīstības mērķus, tā būs a, absolūtā prioritāte nāko, nākamai darba kārtībai. Ja mēs a, runājam par Eiropu un Eiropas a, uzdevumiem, Mums jāpievēršas digitālajai revolūcijai. Jā, mums ir jāuzsver šis Eiropas ceļš, pa kuru ejam digitālā jomā. Uh, jāiesaista Ķīnas partneri mūsu nākamajā par, uh, samita darbā. Eiropas digitālā revolūcija nozīmē aizstāvēt privā, uh, privātumu, drošību, jāizmanto digita, digitālie instrumenti, lai bagātinātu, nevis vainātu demokrātiju. Tas nozīmē, ka digitālām emocijām, inovācijām uh, jāatbilst cilvēku, pilsoņu uh, vajadzībām. Un tam jābūt uh, pārvērstam labākās darbvietās, uh, lielākā darbvietu skaitā. Ir jāaizstāv mūsu pilsoņi no plašām pārmaiņām. Es esmu pārliecināta, ka Eiropiešiem zināšanas, kultūra un mūsu radošums uh, ir eh, tas nozīmīgākais. Un eh, tam jādod ieguldījumu šīs mākslīgā intelekta attīstības eh, darbā nākotnē. Ir ļoti daudz, kas vēl paveicams pēc vēl šī Brexit ceļa kā tāda. Paldies! Paldies! Nākamā ir Bicato kunga. Eiropā, kurā uh, Junkers un uh, Merkel uh, strādā. Par to tiek daudz rakstīts. Jūs, Junkerkungs, drīz uh, atkāpsieties un komisāra Vesthāgen ir uh, par Itāliju daudz uh, runājusi. Salvini kungs ir gatavs mainīt Eiropas kursu. Mēs vēlamies veidot jaunu un citādu Eiropu. Uh, Eiropu, kas aizstāv uh, robežas, pārtrauc migrāciju un aizstāv mūsu darbaņēmējus. Junker kungs ir Eiropas uh, uh, birokrāts. Jūs uh, radījāt vienu katastrofu pēc otras, un uh, Eiropas tauta un itāļi ir vilšies par jums, un pēc pāris nedēļām būs iespēja jūs sūtīt mājās. Mēs, Liga Nord, būsim pirmā Eiropas partija, mūs atbalsta tauta un mēs atbalstam brīvības revolūciju. Paldies, nākamais runātājs Ujazdovska kungs. Priekšstādājs kundze, dāmas un kungi. Es domāju, ka šīs Brexit diskusijas vajadzētu jau noslēgt. Ir pārāk daudz emociju. Mēs izmantojam šīs diskusijas kā iekšējās nacionālās diskusijas. Farāža kungs runāja par Lielbritānijas pazemošanu, un tās ir absolūts muļķības. Mums vajadzētu pievērsties pie Eiropadomas darba kārtības. Tajā mēs runājam par ģeopolitiskiem jautājumiem, par sankcijām pret Krieviju, par Eiropas solidaritāti. Ja mēs runājam tiešām par uh, solidaritāti, tad vidus un austrum Eiropas drošība ir ļoti nozīmīga, jo no tās ir atkarīga visas Eiropas drošība. Runājot par uh, ekonomiskajiem jautājumiem un Eiropas konkurētspēju, šeit mums ir nepieciešami pastāvīgi soļi padomis. Uh, Secinājumos ir teikts, ka iekšējais tirgus ir ļoti nozīmīgs un ka jānovērš dažādās uh, barjeras, ar, kuriem, ar kurām saskars uzņēmumu. Taču aizvien vēl pastāv uh, barjeras, kas uh, kavē uzņēmēju darbības brīvību. Šajā jautājumā mums ir jābūt konsekventiem, šos šķēršļus ir jā uh, likvidē. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Gonzales Pons. Mana kolēģa uh, Ester de Langa runāja, mēs runājam par Brexitu un visi Brexit uh, pārstāvju uh, krēsli ir tukši. Viņi ierodas Eiropā, lai saņemtu naudu, nevis lai strādātu. Britu parlamentam tagad jārīkojas kā pieaugušiem cilvēkiem un jāpieņem pareizais lēmums miljoniem cilvēku. Tagad jāpieņem lēmums palikt Eiropas Savienībā vai izstāties, citas iespējas nav. Un ja apvienotā karaliste nevēlas palikt arī nākotnē, nevēlas iestāties, tad arī nav jānotur Eiropas vēlēšanas apvienotajā karalistē. Mums ir sarunas bijušas ar Kanādu un Japānu. Uh, Mums taču arī nav uh, ne Japānas, ne uh, Kanādas deputāti šeit uzņemti. Mums arī nav Francijas, Spānijas uh, deputāti Britu parlamentā. Nevar sēdēt abās pusēs. Mums noteikti jādomā par mūsu pašu nākotni. Paldies. Tagad Sinadinas kungs vienu minūti. Lēmumi par brīvām un godīgām vēlēšanām um, dažkārt neveicina neko citu kā partiju politiku. Tiek radīti uh, iedomāti ienaidnieki, kā arī tas, ka Eiropas elitei nav jāmaksā par kļūdām, ko tā ir pieļāvusi. Mums vajadzētu veidot atbildīgas valdības, gribu norādīt uz to, ka no vienas puses viltus ziņas tiek nosodītas, bet no otras uh, puses noteikts politiskās idejas tiek atbalstītas. Ir MIT apmaksātas darba vietas, kas Eiropas parlamentā vien var pārvietoties. Tāpat arī Albānijas pārstāvēcina liela Albānijas ideju un arī Maķedonijas nosaukuma jautājums. Visos šajos jautājumos Eiropa nav visskatītājs, bet līdzvainīgais. Uh, tiek uh, vērsta darbība pret Grieķijas interesēm. Ienaidnieks uh, ir mūsu pašu mājās. Paldies! Nākamais runātais Broka kungs vienu minūti. Madam, madam prezident. Priekšsētājs kundze. Eiropadoms priekšsētāja kungs, uh, Eiropas komisijas priekšsētāja kungs Tāms un kungi. Neviens nevēlas sodīt Britu iedzīvotājs, neviens nevēlas tos paziņot Mēs uh, mm, gribam teikt, ka Eiropas Savienībā viņi bija ļoti labi partneri, bet tagad izmantot šos argumentus, ka mēs vēlamies viņus paziņ, pazemot un sodīt, paziņo, ka Brexit uh, atbalstītāji ir zaudējuši jebkurus citus argumentus un vienkārši tikai to izmanto kā pēdējo argumentu. Es domāju, ka mēs esam gatavi nolīgumiem balstoties uz izstājas nolīgumu bet es domāju, ka nozīmīgi ir tas, ka Britu parlaments tagad pieņem lēmumu. Londonai jārunā ar Londonu. Viņiem pašu starpā jāatrod vienošanās, un tas ir tas ceļš, kas dos Britu iedzīvotājiem labāku nākotni. Un šī iemesla dēļ absolūti nepieciešams ir, lai tas tagad pieņemtu. Uh, lai šis lēmums tiktu pieņemts. Eiropadoma ir atvērusi šos vārtus vai arī garāks pagarinājums, aizvien vēl balstoties uz izstāšanās līgumu, par kuru par jaunu jāved sarunas. Taču, ja parlaments nav lemtspējīgs, tad parlamentam jāatdod uh, lemšanas iespējas uh, iedzīvotājiem, vai organizējot jaunas vēlēšanas vai referendumu. Tas ir parastais uh, demokrātiskais uh, ceļš. Paldies! Nākamā runātājs Sipelkons. Paldies. 19. martā Itālijā Mario Junio tika aizturēta. Komanda, tāpat kā Juventa komandai, draud līdz pat 20 gadu cietumsots par cilvēku glābšanu. Eiropadomu ne vārdu par to neteica un ne vārdu neteica par ANO vai sieviešu aizstāvības komisijas ziņojumiem par uh, Lībijā uh, oficiālajās nometnēs notiekošo uh, spīdzināšanu, bet mēs neklusēsim, ja mūsu humānās un kristīgās vērtības tiek bradātas kājām un atbildību neviens neuzņems. Neskatās, kad cilvēki e, iet bojā, Tuska kungs arī neklausās un glābējus soda. Pārtrauciet blokādi. Uh, padomē, atbalstiet glābšanu jūrā, atbalstiet Dublins reformu, kā mēs to šeit parlamentā atbalstījām, jo ne jau cilvēku glābšanu jānovērš, bet gan palīdzības nesniegšanu jānovērš. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Hubners kundze minūte. Paldies! 122 dienu garumā šis darījums ir uz galda, nolīgums ir uz galda, un šodien mēs uh, atkal um, gaidām izšķirošs balsojums no uh, Britu apakšnāma un beigu beigās vai tiešām cilvēki ieraudzīs, kā virzīties priekšu. Šī nepārliecība jau ir faktiski izsmēlus visas iespējas. To ir izdarījusi Lielbritānijas puse, nevis Eiropas Savienība. Mēs, eh, kā institūcijas, esam centušies eh, piešķirt vismaksimālāko noteiktību šim eh, procesam. Uh, Eiropas eh, puse ir eh, sniegusi šim procesam visas iespējas un perspektīvu, bet ja šī opcija nopietni tiks apspriest par to, ka varbūt papildus eh, pagarinājums, tas ir jāsasaista ar. E, diskusijām starp pašām Britu partijām, un mēs aicinām Britu partijas respektēt savu pilsoņu intereses un novērst eh, šo te eh, sarežģīto situāciju. Lainēnkungs. Eiropadome ļoti pamatot nodarbojas ne tikai ar Brexit jautājumiem, un arī šajās diskusijās mēs redzam, cik daudz laika un enerģijas tas viss eh, paņem. Uh, no citiem nozīmīgiem jautājumiem darba kārtībā, proti klimata aizsardzību un attiecībām ar pasaules varu Ķīnu. Ķīna ir gan partners klimata aizsardzības jautājumos, gan arī konkurence klimata tehnoloģijās un ir dažās vietās vadošie solāra tehnoloģijās, automašīnu ražošanas baterijās un citās lietās. Un kur tad ir Eiropas Savienība? Vai mums ir politika, rūpniecības politika klimata aizsardzībā? Aizs uzkrāšanas tehnoloģijās, automašīnu bateriju ražošanā, jauna pamata uh, uh, izaivielu izmantošanā gan ķīmijā, gan ražojot uh, tēraudu un cementu. Ķīnas uh, partnerība ir ļoti nozīmīga, desmit punkti ir ļoti būtiski, veidojot jaunās attiecības. Mums ir jāspēj sevi aizstāvēt, nebūs, neesot protekcionistiski. Paldies! Kēlīkungs uz vienu minūti. Nu, mans kopsavilkums ar Brexit ir sekojošs. Brexit mums padara trakus. Vai nu labs, vai tas notiks vai nenotiks, tas ir slikts Un galu galā beigās mēs nonākam uz eh, mīnu lauka un visu um, svarīgi ir, lai vienošanās tik panākta uh, Brītu apakšpalātā. Un lai tiktu ņemtu vēra, ņemt vērā uh, to cilvēku viedokli, kas izgāja ielās uh, pagājušajā weekendā un parakstīja arī petīciju uh, internetā. Uh, Ir ļoti svarīgi, lai lēmums būtu izšķirošs, lai tiešām e, nenotiktu izstāšanās vai izkrišana par e, jebkuru e, cenu. Svarīgākais ir pieņemt lēmumu, lai nu kāds tas būtu par pagarinājumu, bez pagarinājumu, bet ja šī lēmuma nebūs, tad neskaidrība turpināsies un visi varēs tikai turpināt uztraukties. Un tad jau būs tā, kā sacīja Golds Smith kungs. Mēs turpinājām brīnīties par to, ka e, šis te breksitieru bars joprojām e, nemaz nesaprot, kā īsti izkļūt no šīs situācijas. Nu, Farāšu kungam tas šķiet patīk, tas ir e, amizanti. Nu, un tālāk Dāns kungs. Nu, es tam sonetam īsti nespēju izsakot, ko deklamēja Kēlī kungs, bet tas ir abrīnojums šodien, ka neviens no valdošās partijas eh, toriem šodien nav klāt. Viņi ir pārbījušies no tā, ko dara viņu eh, valdība. Eh, jo viņi gal galā ir pastāvīgi solījuši labumus no Brexita, bet beigu beigās rezultāts ir pretējs. Eh, cilvēki arī uzaicināja cilvēkus eh, iet eh, kājām, tā kā svētceļa maršā uz Briseli, bet beigu beigās paši izvēlējās atlidot šur par privātām lidmašīnām pametošos cilvēkus lietu. Faktiski jūs, Farāžs kungs, un jūs partija ir atbildīgi par pazemojumu un būtu svarīgi, lai jūs uzņemtos uh, atbildību par šiem meliem un uh, eh, maldinošajām kampaņām. Tos kungs, paldies par solidaritātes vēstījumu, to mēs dzirdējām un saņēmām. Ir masveidīga uh, par Eiropu kustība, mēs nekur nepazudīsim, mēs vēlamies uh, aizstāvēt vēstures pareizo pusi. Un vēl kāda lieta par procedūru. Agrāk šodien Batāna kungs sac, nosauc cilvēkus par nodevējiem un gļēvuļiem. Un šādus te uh, vārdus nevajadzētu lietot šajā te uh, parlamenta zālē, un viņiem vajadzētu par saviem vārdiem atpa, atvainoties. Jā, un mēs jūs uh, tikai atbalstām, Anģēla kungs. Priekšsēdētāja kungs, Tuska kungs, Barjē kungs Es vēlētos skaidri eh, pateikt. Visa Eiropas Savienība rīkojas labticīgi. Eh, mēs eh, tiešām esam labticīgi veduši sarunas ar tiem, kas pārstāvēja Lielbritāniju sarunās, un es vēlos skaidri norādīt, ka Brexit jautājums nav eh, jautājums tikai par uh, sarunām un tiesībām un par to, uh, kādas tiesības tiks saglabātas Britiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā un Eiropiešiem, kas dzīvo Lielbritānijā, bet svarīgi, lai palīdzētu iedzīvotājiem, lai palīdzētu uzņēmumiem, kas reāli strādā, un tas šobrīd nenotiek. Uh, nenoteiktība ir tas, kas turpinās, neskaidrība turpinās, Esmu runājis ar uzņēmējiem, esmu runājis ar Britiem, kas dzīvo Portugālē, ar Portugāļiem, kas dzīvo Lielbritānijā, nerunājot par visādiem nolu, nolīgumiem tā tālāk, bet šodien ir miljoniem cilvēku, kas cieši no nestabilitātes, nepārliecības par rītdienu, un tas ietekmē viņu dzīves. Mēs runājam par cilvēkiem. Silvprērs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Padome pieņēma pareizo lēmumu attiecībā uz Brexit un īsu 50. pānta pagarinājumu. Tas būtu eh, pieņemams eh, tikai mm, tad, ja eh, apakšpalāta pieņems attiecīgos lēmumus. Ja tas nenotiks, kad 12. Eh, eh, aprīlis eh, ir gala termiņš. Un gal galā vienreiz Britiem pašiem vajadzētu noskaidrot, ko viņi vēlas. Uh, Eiropas Savienība nevar pieņemt to, ka Brexits un viss tā nekārtība, kas ar to ir saistīta, uh, radītu uh, juridiskas problēmas un problēmas saistībā ar nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Uh, Un es gribu sacīt, ka jaunais parlaments sastāvs eh, likumīgi varēs stāties eh, spēkā tikai tad, ja Brexit būs noticis. Ja būs izstāšanās bez vienošanās, nu tad tā būs izstāšanās bez vienošanās. Un uh, Tuska kungs uh, atzīmē, ka jā, uh, Pozitīvu lēmumu gadījumā mums būs iespēja tiešām dot garāku pagarinājumu, lai ļautu cilvēkiem izlemt, eh, kā eh, visu to labāk izdarīt. Un eh, Ašvorts kundze ir pēdējā runātāja manā sarakstā. Es nedošu jums papildus laiku, Ašvort kungam nedošu papildus laiku, jo šķiet, šķiet nav jūs pēdējā runa. Priekšsēdētāja Tuska kungs miljonu cilvēku vārdā, kas ir uz ielām Londonā, 6 miljonu cilvēku vārdā, kas parakstīja petīciju, un uh, 65 procentu uh, to iedzīvotāju vārdā, kas nebalsoja par Brexitu, es vēlējos pateikties jums un šim parlamentam. Un gribu sacīt, ka Naģels Farāšs nepārstāv šos 63% britu iedzīvotāju. Un kā komentāru vēlējos piebilst eh, sēkojošo. 25 gadu, gadus neviens britu premjērs nekad nav paskaidrojis eh, Britiem to, ko Eiropa ir devusi, kādēļ tas ir svarīgi un kāds no tā ir labums. Mēs nekad neuzstājāmies pret nepatiesībām, kas eh, tika izplatītas, un viņi nekad neuzņēmās atbildību par tiem lēmumiem, kurus paši bija atbalstījuši padomē. Un līdz ar to uh, Britu presa 20 gadus izvērsa populistisku kampaņu, kas balsās uz meliem, puspatiesībām un krāpšanu. Un tā sekas eh, šodien mēs arī redzam. Lielbritānijā uh, faktiski ļaudas ir bēdīgi Eh, šķel, sašķelti, tik sašķelti kā nekad, un apakšpalāta principā ir krīzes situācijā. Lai eh, Brexits kalpo par brīdinājumu pārējiem Eiropas ļaudīm, un es Eiropiešiem gribu teikt sekojošo. Jūs esat tā paudze, kura ir pārdzi, nodzīvojusi visgarāko miera periodu un vislielāko labklājības periodu Eiropas vēsturē. Tā kā nevajadzētu to uztvert par pašsaprotumu, aizsargājiet to, cīnīties par to katru dienu. Paldies! Thank you. Paldies Ašvort kungam. Es pieņēmu pareizo lēmumu, tomēr atļaut jums izteikties. Un mēs ieklausāmies jūsu brīdinājumā, jo jūs to paudāt ar lielu atbildības sajūtu un pieķeršanos savām valstīm. Un tagad eh, brīvās mikrofona procedūra Šoļos kundze. Viena minūte un tikai viena. Paldies, eh, priekšsārētājs kundze. Izteikties pēc Ašvorta kunga uzrunas tiešām nav viegli. Es ļoti augstu vērtēju jūsu teikto, un ikvienam Britam vajadzētu ieklausīties tajā, ko teica Ligutko kungs. Jūs runājāt par termiņiem, it kā Britu parlaments jau divreiz nebūtu nobalsojis par šo izstāšanās vienošanos. Vai tad Briti nelēm paši par sevi? Mēs nevaram viņu vietā pieņemt lēmumus. Es vēlos teikt paldies Tuska kungam, paldies, ka runājāt par sagatavošanās darbu samitam starp ES un Ķīnu runāt par cilvēktiesībām ir būtiski, Šādām sarunām ir jābūt eh, jebkuru tirsniecības sarunu daļai. Tas ir ārkārtīgi būtiski, un Eiropas parlaments ir minējis vairākus būtiskus ziņojumus attiecībā uz cilvēktiesībām. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu jārīkojas līdzīgi. Es īsti nesaprotu, ko vēlējās teikt Makrona kungs, un runātāji tiek pārtraukti tālāk. Lopes Agilārs kundze. Cenšos dot iespēju visiem izteikties. Paldies, eh, priekšādātājs kundze. Daudzi šeit Eiropas parlamentā bieži ir bijuši kritiski, bet, manuprāt, ir pareizi, ka termiņš ir noteikts Brexitam šobrīd kāds ir. Nevar to pagarināt pēc 12. Eh, aprīļa ir jāspēj Briķiem izkļūt no šī labirinta, kurā viņi ir nomaldījušies. Mēs nekad eh, neesam eh, bijuši pielaidīgi attiecībā uz demagogiem, kas ir radījuši tik liels ciešanas eh, Lielbritānijā. Mums ir pilnīgi skaidri jānorāda, ka nu ir īstais brīdis vairs nekādu pagarinājumu termiņam. Labās ziņas ir tādas, ka uh, laiks rit uz priekšu un šis jautājums beidzot ir jāizlemj. Vai nu izstājieties, vai atceļiet 50. Uh, pantu. Paldies. Uh, tagad vārds nākamajai runātājai. Paldies, uh, priekšādātāji, saka Tomašiņš kundze. Brexits izrādās ir bijis ļoti haotisks. Uh, 2016. gadā Lielbritānija nobalsoja par izstāšanos, bet joprojām nav skaidrs, kā tas notiks. Un tas eh, ir kauns ne tikai Lielbritānijas valdībām, kas nespēja izpildīt savu iedzīvotāju vēlmes, bet arī Eiropas Savienībai. Vēl pirms Brexit eh, netika ņemta vērā Eiropiešu vēlme referendumos. Eh, tas viss notika, bet mācība nav gūta. Brexits tagad raida, raida vēsti visām pārējām valstīm, ka šādu procesu pat nevajag mēģināt uzsākt. Ja tas var piemeklēt Lielbritāniju, ka tas, eh, kas tad notiktu ar mazākām eh, valstīm, kas nav kā salas eh, pie ārējās robežas. Šīs pārunas nav notikušas labticīgi un kad pienāks laiks maksāt rēķinu, tad, protams, tiks vainot otra puse. Nākamā runātāja - Lautmans kundze. Farāžu kungu, es jau sen vēlējos pateikt jums, beidziet melot, vēl šobaldien jūs melojat. Tāpat vēlos arī Ešort kungam teikt. Manuprāt, jūsu vēstījums ir pareizs. Mums ir jācīnās par Eiropu, mums ir jāatjauno Eiropa. Tā ir mācība, kas mums šeit Eiropas parlamentā ir jāatjauno jāņem vērā, lai mēs visi, kuri maijā atkal piedalīsies vēlēšanās, cīnītos un iestātos par Eiropu un apzinātos, ko tā mums dod. Paldies! Verkunens kundze lūdzu vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Brexits ir liela traģēdija un parāda, kādas varbūt seks populismam. Tas ir sapiņķerējies eh, mezglas apvienotajā karalistē, un es ceru, ka eh, parlaments eh, tomēr spēs rast tam kādu risinājumu. Brexits ļoti spilgti ir parādījis, ka tas, ko cilvēki pieņem vai brīvi pieņem, kā pašsaprotamu brīvu pārvietošanos un uh, uzņēmumu, ka var brīvi eksportēt un importēt. Uh, tas viss ir pateicoties mūsu kopīgajiem uh, likumdošanas aktiem un līgumiem. Tas ir skaidrs Eiropas Savienības pilsoņiem, kas šajā savienībā ir iespējams mums ir jāatbalsta process, ar kuru apvienoto karalisti ka apvienotā karalistē varētu atrast ilgspējīgu risinājumu. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Paldies! Eh, Priekšstādā es nerunāšu par eh, Brexitu, bet par eh, klimatu, kā Puto kungs. Tūkstošiem jauniešu visā pasaulē protestē pret to, ka netiek eh, pienācīgi veikti cīņa pret klimatu pārmaiņām arī Eiropas parlamentam. Tas ir jāapzinās, ka ir nepieciešamas uh, lielākas piepūles cīņā ar klimatu pārmaiņām un jaunieši ir uzņēmušies galveno lomu. Mums ir jābūt ar lielu skaidrību, ko Eiropas Savienība darīs, kādi būs tās uh, tiesību akti. Un jādomā arī par konkurētspēju, arī industriālo konkurētspēju, bet mēs to izmantojam kā tādu masku. Mums ir jāsaprot, kā mēs nopietni rīkosimies un risināsim dažādos jautājumus, lai radītu nepieciešamos apstākļus mūsu jauniešu nākotnē. Attiecībā uz dažādiem zinātniskiem pētījumiem situācija ir tevi sasniegusi neatgriezenisko punktu, tādēļ tiešām brīdis tam nopietni pievērsties. Paldies, uh, Lukčevskas kundze, lūdzu. Priekšsēdājas kundze, e, es domāju, ka neviens šeit e, telpā netic, ka Briti vispār pieņems lēmumu. Mēs tiešām neticot skatos, skatāmies uz e, vēsturi un neticot raugamies, kā populismu idejas. Uh, Uh, tiek uh, paustas, un arī kā Faradžkungs šeit šajās telpās šādus vārdiskus uh, izteikumus laiž pasaulē. Katru dienu izstāšanās izmaksas tikai pieaug, un es ceru, ka šis haus un Brexit haus ir laba mācība visiem Eiropā. Kā arī tiem, kas domā par izstāšanos no Eiropas Savienības un mēģina šo uh, indi aizvien vēl šķiest Eiropas uh, Savienībā. Un es ceru, ka nebūs uh, populistu uh, vairs uh, šeit. Uh, Tiem, kam patīk maksājumi no Eiropas Savienības, bet Eiropas Savienība ir ļaunākais ienādnieks. Paldies, nākamais runātais Pirinska kungs. Thank you, Madam President. Paldies, priekšētājs kundze šīs sēdes sākumā Tuskungs norādīja uz Eiropadomas galvenajiem secinājumiem par spēcīgu ekonomisko pamatu, kas būtu ļoti svarīgs Eiropas uzplaukuma un konkurētspējas nākotnē. Viņš arī norādīja priekšētāji, ka komisija ir lūgta līdz 2019. gada beigam piedāvāt ilgtermiņa skatījumu attiecībā uz ES rūpniecības nākotni ar konkrētiem pasākumiem, kā to īstenot. Es aicinu jūs priekšētāju un uh, Tusku kungu un arī Katainen kungu ļoti rūpīgi padomājiet, kas ir iekļauts šajā formulējumā. Līdz 2019. 19. gada beigām komisijai jāsniedz ilgtermiņa skatījums. Tas nevar būt tāds tehnokrātisks vingrinājums priekšētāji. Šeit ir jādomā par uh, centrālās un austrumēropas deindustrializāciju pēdējo desmitgažu laikā. Ja mēs vēlamies kaut ko panākt, tad mums ir jādomā šo galveno izaicinājumu gan industrijai, gan darba vietām, vietām gan izaugsmēji. Ehm, mēs tālāk runāsim par mobilitāti. Tas ir viens piemērs, kā Austrum Eiropas pakalpojumi tiek izspiesti no tirgus, izmantojot likumīgas eh, eh, darba spēka bažas. Tas ir kaut kas, no kā ir jāizvairās, un es aicinu jūs pāraudzīt, eh, kā šis dokuments tiks pārnest no viena parlamenta sasaukuma uz nākamo, no vienas komisijas uz nākamo, jo tā tiešām ir būtisks, būtiska daļa Eiropas nākotnē. Um, Priekšsēdētāj kungs uzklausīja diskusijas un man liekas, ka šeit ļoti daudz farizēju un uh, daži ir pat virs. Uh, farizēji tiek norādīts uz Britiem, bet šī, šis parlaments un šī padoma ir izspiedusi Britus Grieķijas gadījumā katru sarkano līniju pārkāpa, lai noturētu viņus Eirozonā un Eiropas Savienībā un Kameronam neļāva diskutēt par brīvas pārvietošanās principu, un ja būtu notikušas sarunas un Kamerons būtu saņēmis atbildi, tad arī Brexits būtu pavisam savādāk noticis. Tad brīva pārvietošanās tā, kas Britus noved pie tā balsot par Brexitu, tā tad cik ļoti farizeiski apvainojumi ir. Jā, Bulmana kungs, jūs arī pie, darat pie tā ar jūsu vārdiem, un Gijs Ferhofštat nu nav izturams uz cik augsta. Uh, um, zirga šie kungi uh, sēž un pamāca, un šeit dalība valsts tā kā otrās klases, un īrijas konfliktu. Ja nebūtu īrijas uh, problēmas, tad viss jau notikt, bet ir šī dilēma, no kuras nevar tikt ārā. Briti nekad uh, eh, nebū, neakceptēs uh, dalību valsts otrās uh, šķirs status. Uh, iemaksāt um, naudu un nesaņem brīvās uh, tirdzniecības līgumus. Tādēļ ir uh, nozīmīgi un vajadzētu atbalstīt to, lai būtu vēlreiz referendums un tad šim parlamentam un tad šim parlamentam un padomēji būtu jāsaka, Briti, mēs uzņemam jūsu. Uh, noteikums. Priekšsādātāja kungs, jūs citiem ļaujat divas minūtes runāt, un tagad uh, vēl pēdējo teikumu gribu izteikt. Mums jāsaka Britiem, ka viņi ir laipni gaidīti, ka viņiem ir tiesītas viņu jautājums atrisināt tā, kā uh, viņi ir uh, apmierināti, tad viņi atgriezīsies. Paldies, nākamais uh, pipa, Papideos kungs. Okay. Eh, grazie, prezidente. Uh, Paldies eh, priekšētāji. Tas, kā Brexita jautājums ir ticis novadīts Eiropas Savienībā, norāda uz to uh, nenopietno politiku, uh, kā tiek piemērot Eiropas Savienībā visiem svarīgajiem jautājumiem tā vietā, lai apsvērtu un labotu dažādās pieļautās kļūdas un meklētu izēju no situācijas un veicinātu Brexit norisi. Tā vietā ir uh, notikusi tikai kaunināšana. Tiek kaunināta apvienotā karaliste un tāpat arī Polija, Ungārija ir tikusi sodīta Fides, Orbán kunga partija. Un arī ir piedzīvojuši šādu pašu pieeju un ir ļoti stingra pieejusi bijusi pret Grieķiju un tās tautu, īstenoja dažādus memorandus, lai samazinātu eh, tās it kā lielo parādu šādi te pieeja ar sodiem un kaunināšanu šķiet ir Eiropas Savienības filozofija. Šajā Eiropas uh, parlamentā, šajā uh, plenāras zālē mēs uh, drīz redzēsim, uh, ka notiks atriebība vēlēšanu formā. Paldies, Spiraki kundze, lūdzu. Paldies, priekšētāji, kā jūs labi zināt, uh, senajā Grieķijā bieži tika eh, norādīts, ka katram mākonim ir sudraba maliņa. Pastīsimies uz to Brexit kontekstā. Arī šeit mēs varam redzēt populisma rezultātu, Farāža kunga melu rezultātu un viņam līdzīgi domājošo darbības rezultātu. Ko tad Brexits mums parāda? Tas parāda, kādas ir briesmas tam, uh, kā cilvēki rīkojas populisma apstākļos. Tas, kas mums ir jādara, ir jānodrošina Lielbritānijas iedzīvotājiem iespējas iztenot to, ko viņi vēlās. Mēs nevēlamies, lai viņi nodara sev pāri, mēs nevēlamies tādu haotisku darbību. Tas, ko mēs vēlamies, ir, lai tiktu parādīts, ka Eiropas parlaments ir gatavs piedāvāt apvienotajai karalistei iespēju rīkoties skaidri, virzīties skaidri uz priekšu, un mēs atbalstam vēl vienu referendumu rīkošanu. Paldies, Grapīnī kundze, lūdzu. Grapīnī kundze nav zālē, tad Jurika kungs, lūdzu. Vēbera kungs runāja par septītā, septīto pantu. Viņš teica, ka ka šis pants nedod vēlamos rezultātus un ka Eiropas valsts nav pietiekami disciplinēts. Viņš teica arī, ka šo pantu vajadzētu mainīt. Jo šeit runājam par tādiem rezultātiem un tādiem vārdiem, ko vēlas nākamais Eiropas komisijas prezidents, varbūt, ka vajadzētu dalību valstu viedokli atzīt. Jāpieņem zināšanai, ka ES līgums nepieļauj nekādus vieglus lēmumus un Eiropas dalīšanu. Ja Vēberkungam neliekas, ka a, tiesiskums ir nozīmīgs, ja viņš neievēro dalību valstu viedokļus, Un ja viņš neievērā mazākumu viedokli, tad varbūt uh, viņam vajadzētu rūpēties par Eiropas vienotību. Ir jau ļoti daudz uh, dalījumu, tos nevajadzētu uh, vēl vairāk um, padziļināt. Paldies, un tagad nākamais runātais būs par Niekungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Dāmas un kunga deputāti. Šīs bija ļoti nozīmīgas diskusijas. Mēs uzklausījām Junkera kunga un ar Katainenu kungu arī uzklausījām visus jūs ļoti uzmanīgi un gribētu teikt pāris vārdus un arī paldies jums, priekšsētē kungs. Paldies um, Donaldam Tuskam, uh, Eiropadams priekšsēdētājam, paldies arī par uh, to, ka Eiropadomas diskusijas tika vadītas un uh, sagatavotas, un tāpat arī par viņu vārdiem šodien no rīta. Es vēl vienreiz varu apliecināt to, ka šīs sarunas bija ārkārtīgas, tās ir saistītas ar Brexitu, tās ļoti ir nozīmīgas un par atbildību. Atbildību, kāda ir katram no Eiropas vadītājiem kas piedalījās šajās sēdēs. Ļoti liela atbildība, vērķi ļoti e, skaidri strādājot pie šīm sarunām. Nu, ir pagājuši gandrīz divi gadi, kopš man ir bijusi uzticēta šī misija, to man uzticēja priekšsēdētājs Junkerkungs un priekšsēdētājs Tuska kungs un parlaments atbalstīja to. Es vedu sarunas. Jau divus gadus jau div, kopš diviem gadiem, un šodien gribu teikt, es kā jūs, un tas bija uh, Tas nozīmīgākais parlamenta vērīgums runājot par eh, pilsoņu tiesībām, un tai jābūt ir mūsu eh, prioritātei. To uzsvēra Gijs Verhofštats, man Freds Vēbers, Gvaltjērī kungs, Bulmana kungs eh, un Gāvī Cimer kungs un arī daudzi citi. Un šī prioritāte par cilvēku tiesībām 4,5 miljonu cilvēku, 3,5 miljonu Eiropas pilsoņu, kas dzīvo un strādā Lielbritānijā un kas iesaistās Farāžu kungs jūsu valsts ekonomikā un pusotru miljonu britu pilsoņi, kas dzīvo un strādā mūsu valstīs. Tātad šī pilsoņu tiesību drošība, un arī Tuska kungs to uztvēra, paliks kā hipotēze šajā vienošanās tekstē. Mēs to sagaidām, un tā ir mm, tāda hipotēze. Mēs gatavojamies bezvienošanās situācijai, un tā paliek prioritāte, un mēs atradīsim līdzekļus, kā garantēt šo pilsoņu tiesības. Jau uh, Divus gadus mēs strādājam, es strādāju ar tādu pašu respektu Lielbritānijai. Dāmas un kungi, es ļoti dziļi cienu jūsu valsti, vēsturi, kultūru, izcils uh, valsts vīrs, kas to ir vadījuši, nemaz neaizmirsot uh, solidaritāti, ko izrādījāt 20. gadsimta smagākajās stundās, to izrādījāt mums, un arī šo respektu mēs esam strādājuši, un šī respekta ietvaros Farāžkungs. Es, do, es respektēju arī Britu pilsoņu suverēnu lēmumu. Tas bija Britu pilsoņu vairums, un mēs to respektējam. Lai arī mums ir žēl, ka tā ir tāda. Uh, Bet mēs to respektējam, un mēs apzinīgi, ļoti stingri, metodiski strādājam divus gadus. Tas ir tas, ko mēs darām. Fārāža kungs neviens Briselē negrib jums nozagt Brexit vai jā, izmainīt uh, Britu iedzīvotāju lēmumus, bet ne Briselē mēs esam pieņēmuši lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Jūs pieņēmāt šo lēmumu, un jums vajadzētu uzņemties jūsu atbildību. Un sa, tad arī saskarties ar uh, sekām, ne jau kādam citam. Tātad jau divus gadus ar uh, šo um, lēmumu respektu uh, strādājam, un citi kungi, kas nav šeit klāt, nevienu atsevišķu brīdi, nevienu sekundi mūsu attie attieksmē, manā attieksmē nebija nekādas pazemošanas vai revanša vēlmes attiecībā pret Lielbritāniju gluži pretēji. Jau divus gadus Es teicu priekšsēdētājai Magines kundzei, kas vadīja sēdi arī Šanam Kelijam un Nikolsonu kungam. Es klausu, es uzklausu ļoti uzmanīgi Nikolsonu kungs, Andersonu kundzi, Dots kundzi. Jau divus gadus mēs a, meklējam konkrētus operacionālus risinājumus problēmām, kas a, ir nozīmīgas un ko ir radījis Brexits un kas ir a, īrijā. Ja apdraudējums mieram un šim, šim, šai stabilitātei. 20 gadus jau eh, Belfāsts eh, vienošanās ir spēkā. Tieši to mēs darām, neko citu. Nikolson kungs. Nu, tikai pāris vārdi. Bezviešanošanās eh, gadījumā. Visu scenāriju la, uh, variantos lielās uh, piekdienas uh, vienošanās paliks spēkā un Lielbritānija būs līdzgarants šai uh, vienošanās ar Eiropas Savienību un tas uh, tiks īstenots gan garā, gan arī uh, pēc punkta. Komisija piešķirs papildu resursu īrijā, tehniski un finiska, finanšu ziņā, lai uh, pretoties iespējamiem izaicinājumam. Tātad mēs respektējam lielās piekdo, piekdienas vienošanos, un tā tas paliks, un mēs um, centīsimies novērst. Uh, šo uh, strikto robežu. Mēs runājam par iekšējo tirgu, par mūsu iekšējo tirgu un arī par to, ka tiek respekt, investēts britiekšējais tirgus. Farāžkungs ir jāveic kontroli kaut kādā brīdī. Nu, par to šeit mēs runājam. Kopš diviem gadiem strādājam ar šīm sarunām. Sarunas paliek negatīvas. Nav nekādas pievienotās vērtības Brexitam. Nevienam, pat arī ne Farāžkungam, kas šeit netālu no manis ir, nav spējis parādīt pievienotā vērtību Brexitam. Neviens Tās ir negatīvas sarunas, tā ir zaudējuma, zaudējuma situācija. Tātad. Tātad mums inteliģenti jāatrod vienošanās, lai ierobežotu šo, šīs situācijas sekas un lai no nu, tādu pozitīvu noslēgumu rastu. Lai arī šeit daudz kas tiek teikt, bet arī uh, tik uzsvērts, ir tik ļoti daudz, kas jādara, jādara arī ārpus Brexita pozitīvajā darba kārtībā, par kuru runāja Tuska kungs un par kuru runās Katainēna kungs tolīt pat. Un šajā pozitīvajā darba kārtībā ir arī uh, jautājumi uh, Mēs vēlamies pēc iespējas sakārtotāk šo šķiršanos organizēt, bet ir jautājumi, kas ir nozīmīgāk arī par Lielbritāniju, proti mūsu attiecības, attiecības ar lielajām valstīm, kas ar um, hipotētiski paliks mūsu, mums draudzīga um, sabiedroto un partneru valsts. Uh, Eiropadomas uh, secinājumi, to teikšu noslēgumā, tie bija ļoti nopietni, lai atbilstu šai situācijai, kas dažkārt ir neparedzama Britu parlamentā. Un jums jāsaprot šis lēmums kā vēlmi uh, no Eiropiešu uh, puses, lai Lielbritānija varētu apvienotā karaliste varētu suverēni pieņemt tās lēmumus un uzņemties tās pašas atbildību. Jūs rotās ir pieņemt vienā vai citā veidā tas, ko Eiropadoma lēma ar šo dubulto termiņu aprīlī vai mājā. Tas ir tieši, tā ir tieši šī atvērtā iespēja uzņemties atbildību. Apvienotai karalistē tas tagad ir šīs valsts atbildības lēmums lemt par savu nākotni un arī uh, visbeidzot uzņemties uh, atbildību par um, sekām, kādas tās uh, radīs. Dāmas un kungi, jo šīs sarunas tās nav komerces sarunas, tas nav tāds uh, par pret, nav piekāpšanās šādā izpratnē. Nekad neesam strādājuši. Tas ir process, kā apvienotā karalista izstājas no Eiropas Savienības, izstājas no vienotā tirgus, izstājas no uh, muitas savienības, eh, Tuskungs teica, jūs vienmēr varat palikt, viss ir iespējams līdz 11. aprīlim. Šī uh, izvēle tai ir sekas, un apvienotai karalistē jāuzņemas visa atbildība, suverenitāte par šiem jautājumiem, un tas ir uh, arī tas, ko uzsvēra Eiropadome. Paldies! Thank you very much, Mr. Barnier. Paldies, Barniekungs. Nākamais runātājs ir Katainen kungs, Eiropas komisijas viceprezidents. Cienījamie deputāti, priekšsēdētā kungs, nestoties uh, uz to, ka galvenokārt debats koncentrējās uz uh, Brexita debatēm, es uz to nekoncentrēšos, jo galvenais sarunu vedējs praktiski visu izskaidroja. Uh, bet es vēlētos pakomentēt diežu, dažus citus punktus, kas bija Eiropadomas darba kārtībā, īpaši industriālā politika un attiecības ar Ķīnu. Par industriālo politiku komisija ir izveidojusi ekspertu grupu, uh, Eh, kas ir strādājusi pie tā, lai veidotu eh, Eiropas industriālo politiku līdz 2030. gadam, un mēs jau vairāk kā gadu strādājam eh, pie šī jautājuma. Es esmu tajā līdzpriekšsēdētājs ar komisāru Viņkovsku. Un līdz vasarai mēs arī izstrādāsim noslēgumu dokumentu, kuru nodosim nākošajam parlamentam un nākošajai komisijai. Uh, Eh, un tur ir runa par to, kā modernizēt Eiropas eh, rūpniecību. Vēl viena tēma - Eiropas un Ķīnas attiecības. Mēs augsti vērtējam to, ka mm, eh, Eiropa doma ir pievērsusi lielu uzmanību mūsu priekšlikumiem un tos atbalstījusi, jo Eiropas Savienība un Ķīna ir strateģiski, pār, strateģiskie partneri. Un strateģiskie partneri ne tikai sarunājas, bet arī uh, strādā kopā un tas eh, šobrīd rada problēmas. Mums ir vienots viedoklis ar Ķīnas vadību